Uh, Dāmas un kungi, labrīt visiem! Sāksim darbu! Well, let's start by item one, adoption of the agenda. Ķeramies klāt pie pirmā darbības, eh, darba kārtības punkta, darba kārtības pieņemšana. Man ir divas uh, piezīmes. Mums nācās uh, pārstrādāt darba kārtību, lai mēs uh, varētu iekļaut darba kārtībā tikšanos ar Degūhta kungu, jo tā bija mūsu prioritāte. Un Tā kā viņš nevarēja ierasties plānotajā laikā, es pārkārtoju darba kārtību. Viņš rītdien būs šeit pulksten deviņos. Es jūs aicinātu arī būt klāt, jo viņš nāks klajā ar ļoti svarīgu paziņojumu. Un viņš stāstīs par galīgo ziņojumu par gada Eh, par izaugsmes un nodarbinātības komandas ziņojumu sarunu sākšanai. Nosaukums jau ir zināms, tas ir TTIP, Transatlantiskās eh, eh, tirzniecības investīciju partnerība. Es domāju, ka Tas ir ļoti jautrs nosaukums. Es aicinu jūs visus būt klāt, bet atcerieties, ka rītdien Briselē notiek ģenerāls streiks, tāpēc padomājiet par transporta iespējām, ja jums ir jādodas prom no parlamenta. Ģenerāla streika dēļ tas varētu būt visai grūti. Vai kādam ir pretenzijas vai iebildumi pret darba kārtību? Nē. Uh, Otrais punkts. Iepriekšējās sanāksmes uh, protokola apstiprināšana. Sanāksme, kas notika 23. janvārī. Un kā parasti mēs to apstiprinām, ja vien nav iesniegti, uh, iesniegtas iebildes līdz šīs sanāksmes beigām. Trešais punkts priekšsādātāja paziņojumi. šī sanāksme tiek translēta internetā, jo mēs esam atvērts parlaments un runājam ar pasauli. Un visa korespondence ir jūsu dosjē. Jūs varat uh, to apskatīt savos dokumentos un laipni sveicu šeit arī Lusi, Lu, Letīciju Tuisu. Viņa aizstāja Annemiju, kura ir grūtniecības atvaļinājumā, un viņa ir no tirzniecības ģenerāla direktorāta, tāpēc mēs varēsim izmantot viņas zināšanas. Tāpēc vēlreiz laipni sveikti. Ceturtais punkts - ES un Ķīnas nolīgums par koncesiju grozīšanu Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos, tam pievienojoties Eiropas Savienībai. Uh, Kā jau jūs zināt, kad kāda valsts iestājas muitas savienībā, var būt nepieciešamība grozīt to saistību sarakstus ar trešajām valstīm, jo iepriekš varbūt ir noteiktas uh, jo var tiek mainīti muitas tārifi. Referents ir Šalca kungs, un uh, ieteikuma projekts, uh, protams, tiek izstrādāts piekrišanas procedūrā. Ja jūs piekrītat, š, tad es dodu vārdu Šalca kungam. Paldies, priekšsādātāji! Having the chance to speak in German, I will try. Tā kā man ir iespēja runāt vāciski, tad es mēģināšu tā arī darīt. Es negribētu vilkt garumā un paust papildu viedokļi par, paust papildu viedokļus par to diskusiju, kas mums par šo tēmu notika janvārī. Dargie kolēģi, ziņojuma projekts jums ir pieejams, un es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka, protams, saskaņā ar 24. panta otro punktu, gat nolīgumā muitas savienības mērķis ir atvieglot tirzniecību starp iesaistītajām valstīm, nevis uh, likt papildu barjeras. Un tādējādi, manuprāt, uh, šis izlīdzinošais nolīgums ir uh, vēl viena zīme, ka mm, es sniedz savu pienesumu uh, tirzniecības sistēmai, kas balstās uz zināmiem noteikumiem. Es uh, atbalstu šo nolīgumu un uh, uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu dot uh, tam savu piekrišanu. Ziņojuma ir pieejams arī atzinums no ārējās darbības dienesta, kas pauž līdzīgu viedokli. Apet, AFET komitejā balsošana notiks 7. martā, un tādējādi mēs varēsim turpināt uh, savu plānu attiecībā uz šī nolīguma apstiprināšanu. Tomēr gribēju jums atgādināt, ka pagaidām nav īsti skaidrs, kad tieši tiks eh, uzlikts formālais paraksts uz šī nolīguma. Tas nozīmē, ka mums uh, vajadzētu nogaidīt uh, līdz šis paraksts tiek tiešām uz nolīgumu fiziski uzlikts, lai mums nevajadzētu atlikt balsošanu uz vēlāku laiku. Es pateicos vēlreiz sekretariātam par šī ziņojuma projekta sagatavošanu un labprāt uzklausītu arī papildu informāciju no komisijas. Un uh, sniegšu arī jums uh, papildu informāciju, tāda ir nepieciešama. Jā, noteikti. Nolīgums uh, nav pagaidām formāli nosūtīts parlamentam, tāpēc mēs nevaram par to balsot, jo tas nav arī vēl parakstīts. Komisija saskaņā ar ierasto praksi mums nosūta nolīgumus tikai tad, kad nolīgumi ir formāli parakstīti. Un uh, mums ir jānogaida arī afet atzinums, tāpēc jums ir taisnība. Uh, Šobrīd mēs gaidam, kāda būs notikuma attīstība. Bernt Lange, vai jūs kaut ko gribat teikt? Nē. Varbūt uh, citi deputāti Marijana Cervesa? Kompletmo. Jā, es tikai gribētu sacīt, mēs pilnīgi atbalstam šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs un arī ļoti tehnisks ziņojums. Uh, komisija. Jā, Mr. Chairman, nothing to add. Jā, priekšsādātāji, man nav neko piebilst referenta skaidrojumiem, tomēr gribēju teikt, jā, padomes eh, sekretariāts uztur ciešas kontaktus ar Ķīnas pusi, un mums nav zināms noteikts datums, kad eh, notiks nolīguma parakstīšana, bet mēs ceram, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk, varbūt nākamo dienu vai nedēļu laikā. Labi, move on. Uh, Rapporteur, any final? Labi, iesim tālāk. Vai referentam ir vēl kas piebilstams? Nē. Piektais punkts. ES ārējā aviācijas politika. Nākotnes problēma risinājums. Šis ir transporta komitejas atzinums ITRE komitejai. Uh, Atbildīgā komiteja ir transporta komiteja, un mūsu atzinumu gatavoja Roberts Stērdīs. Atzinumu projekts ir jūsu dokumentu mapēs, un tagad runāsim par šo atzinumu. Došu vārdu Robertam Stērdījam diskusijas uzsākšanai. Paldies, priekšsādātāji! Ja atļausiet, es gribēju piebilst uh, vienu lietu par uh, punktu, kur jūs pieminējāt iepriekš. Jūs teicāt, ka Karls de Guhts apspriedīs ar mums šeit uh, es tirzniecības nolīgumu. Domāju, ka pagājušo reizi starp koordinatoriem mēs apspriedām vizīti uz ASV, un šajā, komi, šajā misijā ir atļauts piedalīties tikai pieciem cilvēkiem, bet tā ir tirzniecības misija, un tā ir diezgan nepatīkama politika, nep nepatīkam pieeja, ka tik svarīgā misijā uz ASV dodas tikai pieci cilvēki. Varbūt, ka arī padomes dalībnieki tur var ko darīt. Pateicos par šo viedokli. Gan koordinātori, gan grupas vadītājs mēģina izdarīt spiedienu uz uh, priekšsādātāju konferenci, lai uh, šo noteikumu grozīt. Protams, es darīšu to pašu, bet e, ziniet, ka jūs varat paļauties uz mūsu atbalstu. Tomēr sekojiet arī līdzi tam. Paldies, priekšsādātājs, atvainojos, ka to pieminēju, un paldies par atbalstu. Vispirms es gribēju uh, pateikties par ko ēnu referentu ieguldījumu sanāksmē Strasbūrā, kur mēs apspriedām vairākus svarīgus punktus. Sociālisti iesniegs vairākus grozījumus šajā atzinumā. Es pats iesniegšu grozījumus, lai izceltu, cik svarīga ir AES e, aviācijas e, nozares e, loma ekonomikā un ka tā var radīt darba vietas un izaugsmi. Uh, aviācija šajā ziņā ir, spēlē ļoti būtisku lomu, un visam, ko mēs darām, ir jāsniedz ieguldījums ekonomikā. Jānodrošina, ka tiek veidots ietvers, kura, balstoties uz kura e, es e, uzņēmumi var zelt un plaukt un paplašināties arī uz uh, ārvalstīm. Mēs vienojāmies arī par formulējumiem, kas uzsver reģionālo lidostu lomu un vietu, kādu tās ieņems nākotnes aviācijas politikā. Citas grupas piedāvāja stingrināt formulējumus saistībā ar komisijas tirzniecības programmu, pārstraukt uh, sārunas starptautiskajā aviācijas organizācijā, civilās aviācijas organizācijā, tomēr man ir zināmas bāžas par grozījumiem, kas attiecas uz lidmašīnu radītajiem trokšņiem. Es negribētu, lai šie grozījumi parādos manā atzinumā, jo, manuprāt, tas neietilpst Inta komitejas atzinuma darbības jomā jeb aptvērumā. Es gribēju atgādināt, ka grozījuma iesūtīšanas termiņš 26. februāris un gribu dzirdēt jūs komentārus. Labi, tagad došu vārdu, vārdu ēnu referenti. Kurš gribētu uzstāties kā pirmais? Marielas Arnēs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, šis ziņojums ir svarīgs. Nav daudz izaugsmas iespēju šodien Eiropas Savienībā, un varbūt aviācijas nozara ir viena no šīm izaugsmas iespējām. Es domāju, attiecībā uz otro punktu vajadzētu uzsvērt šo iespēju, bet nu redzēs, ko jūs par to domājat. Runājot par trešo punktu, dažas pārdomas no manas puses. Jūs sakāt, ka ir atjaunojama Eiropas instrumenti, vai drīzāk nevajadzētu izstrādāt jauns instruments? Tas ir jautājums, aicinu jūs to izskatīt, tad tie būtu pasākumi pielāgoti aviācijai. Un tad trešais punkts, kur komisija runā par godīgu konkurenci. Par ceturto punktu, es domāju, referents pie tā vēl atbildīsies. Cīņa ar CO2 izmešiem Varbūt te varētu būt runa vienkārši par kaut kādas lomas spēlēšanu, bet reāli par līdera lomas uzņemšanos, eh, veidojot labāku starptautisko juridisko ietvaru attiecībā uz drošību, drošumu, bet arī uz piesārņotību. Jūs zināt, uh, Šodien uh, tiek slēgt līguma ar Austrāliju un Jaunzelēti, varbūt to ir vērts pieminēt. Esam, esam, nu, esam arī noslēguši vienošanos ar Brazīliju. Varētu varbūt piebilst Japānu. Tas ir jautājums uh, saistībā ar globālajām sarunām. Varbūt šajā atzinumā ir vērts pieminēt pārdomas par uh, eh, starp sektorālajiem ieguldījumiem varbūt varētu krustot juridisko ietvaru, kas mums veicinātu investīcijas aviācijas nozarē starptautiskā līmenī. Paldies! Un nākošais - Anik Žado. Paldies, priekšsēdētāji! Es nepieminēšu visus punktus, taču es domāju, mēs varētu iet mazliet tālāk CO2 izmešu un aviācijas jautājumā. Pamatdoma, protams, ir iekļaut eh, oglekļu izmešu, izmešu ierobežojums eh, šajā nozarē, eh, kurā izmešu apjoms palielinās. Šī nozare Eh, savus jauninājumus ataino arī eh, izmešu samazināšanas ziņā. Un tad vēl arī oglekļa tirgus, eh, tas arī ir iespējamais peļņas avots dalību valstī. Mēs zinām, ka 30 dolāri maksā tona, tātad nākotnē ir iespējams uh, iegūt 200 miljārdus eiro no šīs tirzniecības. Un tad mēs varētu arī pārliecināt mūsu pilsoņus, ka tad, kad viņi uzpilda savu automobili ar degvielu, tad atkarībā no dalībās viņi maksā 45% nodokļos par šau, savu degvielu valstī, taču tad, kad viņi izmanto uh, aviācijas pakalpojums, tad nekādu konkrētu nodokļu no viņa puses nav. Tā tad eh, arī Eiropas komisijai tas būtu jānorāda pilsoņiem. Tad, ja šodien ir kaut kāda starptautiskās vienošanās šajā jomā, tas ir tāpēc, ka Eiropa ir vēlēsies uzņemties līdera lomu Ja Eiropa savu lomu nepildīs arī turpmāk, tad viss debats starptautiskajā arēnā vienkārši beigsies. Un, kā jau sacīja kolēģi, tad mums šai jautājumā jābūt stingrākiem. Um, thank you, Šolca kungs, paldies. Man jāatvainojas ēnu referentu vārdā, jo viņš uh, nespēja šeit piedalīties, viņam ir sanāksme citā komiteja, taču Es pilnīgi atbalstu Janis, e, Janiku un iepriekšējais runātājs sacītava attiecībā uz CO2 izmešiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts šajās debatēs runājot par CO2 izmešu tirdzniecību. Taču Studija kungs nu pat minēja, ka viņš nevēlas iekļaut šajā atzinumā trokšņa samazināšanu, taču es ierosinātu to iekļaut, jo arī tas ir konkurences jautājums. Ja mēs paraugāmies uz to, kā pilsoņi, kas dzīvo lidostu tuvumā, cieši no trokšņa lidmašīnām paceļoties vai nolaižoties, tad trokšņa samazināšana ir eh, problemātiska. Tā ir atkarīga no tā, kur mums šīs lidostas ir, vai pie pilsētām, vai kaut kur tālāk. Mums ir jāapzinās, ka pat pilsoņiem ir jāpiekrīt tām, ka aviācijas nozara ar vien pieaugs. Tā ir starptautiskas uh, lieta Mums ir jārūpēs par to, lai pieaugot uh, aviācijas transporta apjomam, mēs nekaitātu mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Un tas arī ir jāpiemina Tirzniecības komitejas atzinumā. Devits Mārtiņš, lūdzu. Uh, briefly, I want to... Pavisam īsi. Es gribētu atsaukties to, ko sacīja Roberts savos ievadvārdos, taču neredz to atzinumā. Reģionālās lidos. Manā skatījumā no tirzniecības viedokļa šīs lidos ir ļoti svarīgas. Kārdinājums, protams, ir veidot eh, aviācijas savienojumus uz lielajām pilsētām, um, galvas pilsētām. Tas, protams, saistīts arī visu to trokšņa līmeni. Taču, ja mēs vēlamies uh, attīstīt reģionus, tad mums ir jāattīst arī reģionāls lidosts. Es nezinu, kā tā šeit varētu atzīmā pieminēt, taču tas būtu jādara. Mums nebūtu jākoncentrē aviācijas transports uh, tikai tradicionālajā ekonomikas griezumā. Paldies. Paldies, turpin priekšsakājums, uzklāsīsim komisiju, jo šis ziņojums ir balstīts uz komisijas paziņojumu. Un mūsu vidū ir Klaus Gaile. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem! Vispirms vēlos apsveikt referentu ar viņa ļoti skaidro un kodolīgos ziņojumu projektu. Pateicos arī par atbalstu komisijas sagatavotiem galveniem secinājumiem, kas atainojas komisijas paziņojumā. Jā, aviācijas nozarei ir būtiski strateģiska loma Eiropas ekonomika, tā nodrošina gan darba vietas, gan izaugsmi, gan arī savienojums ar pārējām pasaules valstīm. Tas ir eh, svarīgs aspekts mūsu starptautiskajā tirzniecībā un nodrošina arī savienojums starp eh, visas pasaules valstīm. Mūsu rādītāji aviācijas nozara Eiropā ir ļoti labi. Mums ir trīs no lielākajām pasaules aviokompānijām Eiropā. Mums ir arī lielākās lidostas Eiropā. Pār par 5 miljonu darba vietu ir saistīti ar uh, aviāciju un pār par 350 miljonu eiro ir ieguldījums IKP. tiek arī ražotas lidmašīnas Eiropā. Taču šī līderība nav uzskatām par pašsaprotamu. Ir jauni izaicinājumi, kas stājas mūsu priekšā saistībā ar globalizēto konkurētspējīgu aviāciju. Tāpēc mēs uzskatām, lai varētu uzturēt Eiropas aviācijas nozares konkurētspējīgo pozīciju, mums ir jāpārstrādā mūsu ārējā aviācijas politika, jāpadara tā ambiciozāka, pienāca brīdis Eiropai rīkoties kopīgiem spēkiem, pārāk ilgus gadus esam cietuši no sadrumstalošanās nacionāla dalībvalstu līmenī, darbojāmies pamatojoties uz ierobežojošiem divpusējiem nolīgumiem. Mēs esam gandarīgi par padomus jau sagatavotajiem secinājumiem. Padomi ir, ir paredzējis veidot ceļa kārti ambiciozākai ārējai aviācijas politikai. Esam gatavi sagatavot visaptvarošus nolīgumus Eiropas Savienības līmenī ar mūsu kaimiņu valstīm. Tā tiks integrētas kaimiņu valsts plašākā Eiropas aviācijas tirgu, ņemot vērā drošību, drošumu, vides aizsardzību un arī sociālos un um, darba tiesību aspektus. Mēs arī sadarbosimies ar kaimiņu valstīm un lielajām jaunajām valstīm, brika valstīm. Mums jau ir uh, visaptvarošs nolīguma ar ASV un Kanādu. Vadām uh, sarunas ar Brazīliju, taču Brazīlija, diemžēl, divus gadus pēc sākotnējā nolīguma uh, noslēgšanas tagad atgriežas pie šīm diskusijām Un tagad mums padomē ir paplašināts mandāts, lai noslēgtu sarunas ar Brazīliju. Tās tirgus pieauga ātri Eiropas Savienības aviācijas kompānijām. Par to ir vērts padomāt koptuvošanās un olimpisko spēļu gaismā. Tātad olimpiskās spēles notiks Brazīlijā, kā zināms. Uh, Mēs augstu vērtējam to, ka referents uzskata par svarīgu uzraudzīt godīgu konkurenci esam piedzīvojuši, ka ļoti daudz parādās jaunu aviokompāniju līča valstīs, Etihad, Katāra avio, Katāras aviokompānija un vēl citas. Tas nāk par labu EBAS uzņēmumam, taču nevienmēr tas nāk par labu Eiropas avio uzņēmumiem. Un uh, transporta uh, virzība uh, mazinās lielajās Eiropas lidostās. Un uh, arī konkurence šajā reģionā starp avio kompānijām nav vienmēr caurskatāma. Uh, viens no deputātiem minēja, vai Eiropas Savienībā šai ziņā nebūtu jāpārdomā jauns instruments, uh, Mm, īstenībā komisija ir paredzējusi ne tikai pārskatīt pašreizējo tirzniecības aizsardzības mehānismu, bet ieviest efektīvāku e, mehānismu, kas nodrošinātu godīgāku konkurenci. Un mēs nāksim klējā ar šiem priekšlikumiem tuvākajos mēnešos. Tik arī pieminēts, ka komisija ir mandāts vadīt sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi Šīs sarunas ir eh, stagnējušā posmā vairāk apsvērumu dēļ. Mēs ceram tas pabeigt. Te izskanēja arī informāciju par pārobežu investīcijām aviācijas nozarē. Komisija to vērtētu ļoti augstu. Šodien globālā aviācijas nozare uh, tiek mākslīgi kavēti no nacionālo ierobežojumu puses un ir ierobežots pieejas kapitālam avio kompānijām. Atbildot uz dažādiem šeit izskanējušiem komentāriem par CO2, kā zināt, pirms vairākiem gadiem komisija aicināja iekļaut aviāciju Eiropas ETS sistēmā jo emisijas no aviācijas nozars pieaug. Un tas ir izraisījis naidīgumu pasaulē. Ļoti spēcīga reakcija no Indijas, Brazīlijas, Ķīnas, Krievijas, pat ASV. Mēs esam veicinājuši neseno progresu, kas panākts starptautiskajā cilvēks aviācijas organizācijā, izstrādājot globālas tirgus pamatiem veidotas mehānismas, lai risinātu aviācijas ietekmi uz klimatu. Tā ir globāla programma, problēma, globāla risinājuma, un tāpēc ko Komisija ir gandarīta par eh, nesen sasniegto globālo progresu, un eh, mēs uh, liekam cerības uz IKO sanāksmi septembrī. Cerams, ka tās rezultāti arī būs veiksmīgi arī attiecībā uz vides aizsardzību. Priekšsēdētāja kungs, referentu kungs, Savos komentāros vēlreiz vēlos pateikties referentam par lielisko ziņojumu un par viņa atbalstu, kas nepārprotami at, izpaužas šajā ziņā, proti ambiciozākai un saskaņotākai Eiropas ārējai aviācijas eh, politikai. Paldies par šo ļoti vērtīgo informāciju, saka priekšstādātājs, un noslēgsim debatis uzklausot mūsu referentu Roberts Dolis Čerī. Paldies priekšsādātē. Jā, lūdzu iesniedziet savus komentārus savu veidu, grozījumu veidā, par ko tad mēs varētu vienoties. Janek un Helmut. Iemesls, kura dēļ neiestrādāja pārāk daudz jūsu ierosinājumu, ir tāpēc, ka mēs ka es vēlējos, lai šis ziņojums būtu fokusēts uz tirzniecības aspektiem, jo tas ir mūsu darbs starptautiskās tirzniecības komitē. Kaut arī es pilnīgi saprotu visu, ko sacījāt un jums piekrīt. Un es esmu pārliecināts, ka iesniegsiet grozījums David. Tev ir taisnība. Jā, sākotnēji ziņojumā šie aspekti nebija, kaut arī tam tur būtu jābūt iespējams ar vienu lietām, ko palaidu garām. Taču Strasbūrā diskusijās tas atkal parādījās, un tieši šī iemesla dēļ mums ir ēnu referents sanāksmes, un pilnīgi piekrīt visam tevis sacītiem. Es domāju, šis ir vitāli svarīgs ziņojums, un es atvainojos, ka šo jūs pieminētā aspektu es neiekļauju, taču grozīšu ziņojumu, lai tas tur tiktu iekļauts. Paldies, priekšsādātāji, tas ir viss no manas puses. Have a, eh, an excellent Labi, tad mums būs lielisks atzinums. 26. februāris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Lūdzu, nāciet klajā ar saviem ierosinājumiem. Un tagad atgriežoties pie iepriekšējā punkta, man lūdza jums paziņot uh, par grozījumiem Helmut Šulca ziņojumam attiecībā uz Eiropas Savienības un Ķīnas nolīgumu. Tad, tad mēs nevaram šobrīd balsot, bet mums ir jāturpina strādāt ar grozījumiem. Šeit 1. marts ir termiņš šogad, tātad termiņš grozījumiem sakarā ar šo te punktu. Sastais darba kārtības punkts. narkotisko vielu prekursoru tirzniecības ar kopienu trešajām valstīm. Mēs esam atbildīgā komiteja. Šeit referents ir Franks Prūsts no Tautas partijas. Ziņojuma projekts atrodas jūsu mapēs, jūsu dokumentos, un mēs debatēsim par šo jautājumu. Tas ir likumdošanas priekšlikums attiecībā uz regulu numur 111 no 2005. gada. Tātad tā ir regula, kas pēc uzraudzību attiecībā uz prekursoru tirdzniecību. Te mums ir uzdevums aktualizēt šo regulu, sastatīt ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Un mūsu referents ir šeit, tāpēc došu vārdu viņam. Viņš pastāstīs par savu ziņojumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Kā jau jūs varējāt Eh, konstatēt, mēs eh, esam arī modificējuši saprātīgā veidā šo komisijas priekšlikumu, ar ko groza padoms regula, kas paredz noteikums uzraudzībās izniecībai narkotiskiem prekursoniem. Tātad mēs gribam šeit precizēt darbības jomu attiecībā uz tirniecību ar prekursoriem. Un mēs esam rūpīgi iepazišanies ar šo te uh, priekšlikumu, tātad um, medikamenti tiek izslēgti ārā no darbības jomas un netiek pieskatīti pie klasificētajiem medikamentiem, un tas ir nepieciešams, um, jo šeit ir nepieciešams precizēt arī koplēmumu procedūrā visus juridiskos noteikumus, tātad zāļu tirzniecības ziņā. Un tad eh, mēs esam daudzu gadu garumā veiksmīgi cīnījušies pret narkotisko prekursoru tirzniecību, attiecīgā uzraudzība ir bijusi, un tālāk atkal par zāļu tirzniecību. Zāļu tirzniecība netiek šajā kontekstā kontrolēta tās ir izslēgtas no definīcijas, un tāpēc ir nepieciešams delģētais akts, lai būtu nepieciešama precizēt šī, šī lieta, lai arī precizētu šo nelegālo vielu sarakstu. Tas ir nepieciešams, lai precizētu kontekstu, kā jau teicu, zāļu tirzniecību, kas nav ietverta, un ir nepieciešams tātad ieslēgt to klasificēto vielu aptvērumā. Uh, piemēram, efedrīns un cits vielas arī saskana ar minētajiem kritērijiem, un tas ir labs piemērs. Protams, šī lieta ir ļoti svarīga uh, cilvēkiem, un es gribētu teikt, ka šobrīd uh, šeit ir vienīgais tāds preparāts, kas, attiec, kas ārstē mm, iesnas un vieglas augstēšanās, tā defedrīns. Un šeit ir efedrīns vai pseidoefedrīns, kas ir ļoti pretrunīga kategorija, jo ir nepieciešams ņemt vērā arī šo vielu konkrētās īpašības. Un šeit tā tad ir punkts 15, kas runā par šo lietu. Tad tas ir viens. Un otrs modifikācijas veids, ko es piedāvāju, šeit tas ir saistīts ar komitoloģijas procedūru. Un uh, attiecīgi šiem īstenošanas aktiem ir jābūt jāska, jāskaņotiem ar um, konsultēšanās procesu. Tādā veidā mēs efektīvāk cīnīsimies pret nelegālo tirdzniecību. Un tāpēc ir nepieciešams precizēt deleģēto aktu procedūru, ir nepieciešams to ierobežot ar pieciem gadiem. Es ļoti ceru, ka es neesmu izteicies pārāk ilgi un nu, paldies par uzmanību un es gaidu jūsu komentārus. Thank you for your introduction. Paldies. Ļoti instruktīva bija jūsu ievadruna. Lūdzu. Vārds runātājiem debatēs. Priekšsēdētāji. Tagad mēs pārskatām regulu. Gribam, lai šī regula darbojas labāk, kaut kas nedarbojas pārāk labi. Es uzskatu, ka referenta grozījumi iet pareizā virzienā, un komisija gribēja palēnināt mūsu procedūru, neiekļaujot kaut kādas vielas, kuras varētu būt izmantotas, lai ražotu narkotikas, bet šeit ir arī kaut kādas tukšās vietas attiecībā uz paziņošanu vai notifikāciju, ja teiksim, ir kaut kāds produkts vai zāles, kas ir līdzīgs epidrīnam vai pseidoepidrīnam, attiecīgi klasificēts, tad šādām vielām ir nepieciešama eksporta licence. Šobrīd epidrīnam, eh, pseidoepidrīnam nav nepieciešama eksporta licence, ražotājiem arī tāda nav vajadzīga, un tad mēs varam nonākt tādā paradoxālā situācijā, kad importētājs uh, nav saņēmis oficiālu informāciju, tikai ir brīvprātīga informācija, kas nāk no muitas iestādēm, no kādas dalībvalsts kas eksportē šo vielu, tad tas ir brīvprātīgs informācijas sniegšanas veids, un ja tas nenotiek, tad varētu rasties problēmas ar muitas procedūram. Ko mēs darīsim tādā gadījumā, kad paka um, ar šīm vielām tiek konfiscēta? Kādas mums ir juridiskās garantijas, vai drīkst to legāli aizturēt, un kas seks attiecīgos izdevumus? Par šo jautājumu ir uztraukusies arī komisija, un tas ir tiešām tiešām svarīgi. Šeit ir ļoti daudz izdevumi, ko sēdz mūsu dalībvalsts. Tātad mums ir kaut kādas juridiskās tukšās vietas, kas mums būtu jāprecizē, jārada lielāka skaidrība. Tad eh, mēs gribam, lai šī regula būtu efektīvāka. Tāpēc arī jālikvidē šīs neskaidrības, lai būtu lielāka skaidrība, lielāka praktiskā pielietojamība. Eh, Tad tas bija jautājums arī komisija. Ēnu referenti vai kāds grib kaut ko teikt? Franciska Kellere. Thank you very much. Paldies. Šeit mums vajadzētu atgriezties pie jautājuma par to, vai komisijas priekšlikums ir proporcionāls. Ja ir nepieciešams reģistrēt visus šos uzņēmumus, visas firmas, kādā veidā tas ietekmēs šo uzņēmumu darbu un kā tas ietekmēs arī zāļu lietotājs, zāles, kur, kas tiek ražotas, izmantojot vienu to pašu ingredientu, kādā veidā šī jaunā nianse ietekmēs patērētāju, kā tas ietekmēs cēnu, vai nebūs aizkavēta piekļuve tirgumu, visi šie jautājumi ir rūpīgi jā apsver mēs negribam atbalstīt kontroļu paplašināšanu, tātad neatbalstam referenta priekšlikumu šai ziņā par kontroļu paplašināšanu. Mēs eh, domājam ka ja mēs piedāvājam kaut kādus papildus noteikumus, kas tas ir kontroli, tad e, tomēr ļoti rūpīgi jāpadomā, kur būs pozitīvais, kur negatīvais, lai šis negatīvais nebūtu dominējošs. Tātad e, rūpīgi jāizsver visus plusus un mīnusus. Interesanti būtu dzirdēt arī komisijas viedokli. Esmu pārliecināta, ka mēs būsim arī, nāksimies ar saviem grozījumiem. Protams, mēs priekšsēdētāji saka, ka mēs neko, neesam pārsteigti redzot, ka zaļo partija balso pret vēl tālāku regulēšanu. Nu, Mērfī kungs tālāk nākamais runātājs. Liels paldies! Tad par šiem negatīviem efektiem, par ko mēs šeit runājam, tad metalfetamīni un kristalmet viela metafetamīns un kristalmet izmantošana Eiropā pēdējo gadu laikā mums ir labi zināma. Un jāsaka, ka aizliegums, vienkārši aizliegums parasti nedarbojas, tas arī nav darbojies, tas ir jāsaist ar plašāku sociālo kontekstu. Un tāds šodien ir, ir um, šie taupības pasākumi. Uh, Cilvēki baidās no bezdarba, nabadzības, arī sociālajie pakalpojumi nedarbojas kā nākas. Mēs esam redzējuši, kā tas attīstās Grieķijā, kur taupības pasākumi ir ar milzīgu ietekmi. Mēs redzam, kā tas ietekmē lietošanas eh, aktivitātes. Ir palielinājies narkomānu skaits eh, un ir par 50% ir HIV eh, slimnieku skaits, inficēto skaits palielinājies un uh, cilvēki tad, tad vairs nelieto tik daudz heroīnu, vairāk kristalmetu Tas ir arī saistīts ar cenu aspektu, attiecīgi viss seks ar pārdozēšanu, nu, tad mums jāredz viss šajā kontekstā. Uh, tad mēs negribam, lai viss būtu sarežģītāk, mēs negribam, lai būtu liels šķēršļi uh, šo prekursoru ražošanā. Mēs arī negribam, lai uh, tiktu izmantot šī iespēja attiecīgo vielu izmantot ražojot kristālu metu vai metafetamīnu. Un gribētu runāt par referenta pieeju. Um, e, tad e, diezgan saprātīgs ir šis priekšlikums. Um, bet no otras puses mēs zinām, ka narkotika ražošanas mehānismi mainās visu laiku. Mēs varam likt šķērsus efedrīnam, pseidofedrīnam, bet rīt tad kaut, kaut kāds cits prekursors tiks izmantots atkal narkotika ražošanai. Ano, narkotika ziņojuma ir pavisam cits vielas, un e, pieminēts nevis e, efedrīns un pseidoefedrīns, tad ir arī citas vielas, ko var ies, iz, izmantot tādā pašā veidā, tad e, efektīvāk vajadzētu rīkoties, un kāpēc nav šāda plašāka pieeja atbalstīt no komisijas puses, būtu labi, ja komisijas to atbildētu. Labi, priekšsēdētājs turpina, un vairs neviens neko negrib teikt, tāpēc došu vārdu komisija. Ne tikai tāpēc, ka komisija ir šīs iniciatīvas autora, bet arī tāpēc, ka šeit izskanēja vairāk jautājumu. Eh, Karolīna Ederīkundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem! Vispirms es gribētu pateikties referenta kungām par ziņojumu, par ziņojumu izklāstu, kas notika ļoti ātri, dinamiski. Es gribētu komentēt šo tekstu, ziņojumu tekstu un arī dot atbildes uz jautājumiem. Es domāju, ka diskusija skaidri parāda, ka mums ir jāmeklē līdzsvars starp no vienas puses likumīgas tirniecības atvieglošanu, no otras puses, lai būtu uh, Um, prekursoru tirzniecības efektīva um, kontrola, uzraudzība, lai šie prekursori netiktu izmantot nelegāli. Runājot par zāļu preparātiem, šajā ziņā līdzsvar panākt ir tīpaši sarežģīti. Vispirms gribu teikt, ka aptvēruma um, paplašināšana, iekļaujot visas zāles, tas nebija tas, par ko mēs gribējām domāt no paša sākuma. Jūs zinat, ka jau tagad ir direktīva, kas regulē zāļu līdzekļu ražošana un tirzniecību, tā ir diezgan ierobežojoša tā ziņā, ka tā nosaka, ka visiem operatoriem attiecīgās iestādēs ir jāreģistrē savas aktivitātes. Un mēs domājam arī par to, lai nelikt pārāk lielu slogu ražotājiem un tirgotājiem, kas darbojas ar šīm vielām. Uh, Tomēr mēs saprotam, ka ir atsevišķi zāles, kas tiek izmantotas narkotiku nelegālai ražošanai, tāpēc ir nepieciešams meklēt arī specifisks risinājums šīs regulas ietvara. Es redzu, ka referenta priekšlikums ir tāds uh, līdzsvaros, viņš saprot, ka nedrīkst likt lieku slogu sektoram. Un šeit ir piedāvājums rakstīt arī pielikumu, kur mēs varētu papildināt šo pielikumu ar zāļu vielām, kas tiek izmantots tieši šai nelegālajai ražošanai. Bet no otras puses arī priekšlikumā ir rakstīts, ka šeit nav skaidra saikne definīcija klasificēto vielu. Tad eh, tur ir rakstīts ka klasēvielu definīcijā ir jāliek zāļu tirdzniecība, tomēr šī tēma nav izstrādāta līdz galam tikai 11. pantā. Mēs redzam, ka šeit šāda produktu kategorija vispār eksistē. Tad ir nepieciešams sekt šo plaisu. Tad kāda ir kontrols procedūra, kas ir paredzēta ceturtās kategorijas produktiem, tas nav skaidri pateikt šajā tekstā. Tālāk jautājums par nenosektajām vietām. Tiesiskā ziņā Barēs kundze par to runāja, ka sistēmā tādas tukšās vietas ir. No mūsu puses bija arī ietekmes izvērtējums, un mēs piedāvājam vairākus risinājumus, un viens eh, risinājums bija tur, kur šī eksporta kontrols uzraudzība ir ļoti zemā līmenī, lai šo novirzīšanu mēs varētu arī apkarot un nebūtu uh, pārāk liela administratīvā sloga. Tāpēc arī preeksportēšanas notifikācija. Tāds ir mūsu priekšlikums. Mēs negribam, lai būtu pārāk liels reģistrēšanās sloks operatoriem, kā jau es teicu, ka šiem operatoriem jau jāreģistrē saskaņā ar zāļu direktīvu. Bet šeit ir šis jauns novirsīšanas konteksta risinājums, tas viss, lai būtu kaut kāds mehānisms, kas nelikt pārāk lielu slogu ne iestādēm, ne operatoriem. Uh, Tad, sākot no regulas eh, publicēšanas dienas, tie operatori zāļu sektorā, eh, kas eksportē un tie, kas darbojas ar efedrīnu un pseidoefedrīnu, viņi zinās, ka ir nepieciešams pirms eksportēšanas nokārtot šo pirms eksporta notifikācijas dokumentu. Tad attiecīgi kompetentās iestādes, eh, kas izsniegš šo prieksporta notifikāciju, tad šīs iestādes arī saņems informāciju ka šāds paziņojums ir iesniegts un arī apstiprināts. Līdz ar to ar šo dokumentu attiecīgais operators dosies uz muitu un liks klāt pie pavadokumentiem un eksporta muitošanas procedūras tiks nokārtotas. Tad, protams, mums būs nepieciešams arī izglītot operātoru šai ziņā, arī kompetentai iestādē būs jāsaņem attiecīga informācija, kurā gadījumā kompetentai iestādē ir jāstrādā kopā ar muitas dienestiem, tā šīs iestādes dara arī šobrīd, tāpēc es nedomāju, ka šī sistēma radīs kaut kādas nesakārtotas jomas vai tukšās vietas. Bija jautājums arī konkrēts par efedrīnu. Mēs zinām, ka zāles, kas saturējušas efedrīnu pagātnē, tika novirzītas nelegālai ražošanai, bet tas bija pagātnē, tagad pēdējos gados tas tā nav. Uh, Tāpēc mēs neuzskatījām, ka tas ir nepieciešams iekļaut tieši šīs zāles priekšlikumā. Un vēl daži komentāri par projektu. Tad otrs bloks bija par pilnvaru deliģēšanu. Komisija tad 38. panta sakarā. Šī deliģēšana šeit ierobežota tad ir iespējams no komisijas puses pielikt klāt pie saraksta, bet ņemt ārā nedrīkst. Bet realitāte mm, tāda, ka dažkārt mums vajag ņemt ārā no saraksta noteikts vielas, kur kontrola vairs nav nepieciešama, tāpēc nevajadzētu izslēgt šādu izņemšanas ārā iespēju, un mēs nesaprotu, kāpēc šeit vajadzētu iniciēt kādu citu koplēmumu procedūru, kāpēc vajadzētu vēl kaut kādu citu procedūru, tieši ir gadījums, kad šo vielu vajag ņemt no saraksta ārā. Un tālāk eh, piecu gadu termiņš deleģēšanai, ko piedāvā referents, šķiet, ka šis priekšlikums nav pamatots. Jūs visi teicāt, ka mums ir jārēģē ātri, tirsniecība jārīkojas ātri. Un mēs domājam, ka deleģēšanas laiks tāda neierobežots, nekādā veidā neapdraudēs komisijas iespēju ātri un dirmis rēģēt uz kaut kādām jaunām te tendencēm. Tāpēc es gribētu tomēr atbalstīt šo nebeidzamo laika periodu, nevis 5 gadus. Mums jau ir arī noteikti pieredze muitas joma, mm, nesenā regula par muitu kaut kādā kontekstā tur arī ir skaidri redzams, ka komisija ir jābūt pilnvarojumam reaģēt ātri un šeit nevajadzētu ierobežot šo termiņu ar pieciem gadiem. Tā ir tāda pirmā reakcija. Ļoti ceru, ka pabeigsim sarunas ar jums drīz. Paldies! Raporte? Referent? Ah. Andres, maybe before. Uh, Josef Andres? Jose Andres, vai jums būtu kāds jautājums referentam? Nē, es gribēju kaut ko jautāt uh, komisijai. Par šo operatoru deklarāciju, vai tā ir uh, brīvprātīga deklarācija? Uz... No. Vai tā būs brīvprātīga? Nē. Ja jūs vēlaties uh, eksportēt šādas prekursorus, tad jums ir uh, jāziņo uh, saņēmēju valsts administrācijas iestādēm tas ir jāizdara 15 dienu laikā, un, ja jūs esat saņēmuši pozitīvu atbildi, tad eh, sūtījums tiek uzskatīts par likumīgu. Ja nē, tad jūs nevarat eh, veikt eh, eksportu. Tātad tā ir obligāta procedūra. Referente dzirdējāt, uh, eh, referente dzirdējāt daudz reakciju uz jūsu ziņojumu, vai jums būtu kas piebilstams? Oui, juste, juste de mots, uh, effectivement. Jā, es tikai gribētu pateikt pāris vārdus par juridisko noteiktu, noteiktību. Es domāju, ka nu, referentu un eh, komisijas pārstāvju komentāri ir saprotami, bet būs vēl jāizstrādā. Uh, Uh, pieeja, lai darbotos efektīvi, jo mērķis galvenais ir cīnīties pret narkotiku kontrabandu. Un jāņem vērā, ka narkotiku kontrabandas īstenotājiem ir liela spējas pielāgoties visiem jauninājumiem, tātad mums arī ir jābūt proaktīviem. Un te nav runa par visu medikamentu pārbaudīšanu, taču jābūt eh, modriem pret tiem medikamentiem, mm, kas eh, var eh, būt pamats narkotiku veidošanai. Pamat mērķis šajā ziņojumā, ko reāli vēlas Eiropa, ir cīnīties pret tiem cilvēkiem, kas medikamentu sākotnējo mērķi uh, maina, lai no tā pagatavotu narkotikas un līdz ar to nodarītu kaitējumu sabiedrībai. Paldies! Labi. Grozījumus ir iespējams iesniegt līdz 28. februārim 6. vakarā un grozījumus apspriedīsim mūsu nākamajā kārtējā sanāksmē martām. Paldies visiem! Septītais punkts. Yes, ah. okay. This, um... Labi. Ir plānota viedokļa apmaiņa ar vēstnieku Tomasu Dēņas, Centrāla Amerikas integrācijas sistēmas SIKA Kostarikas prezidentūras vārdām. Ļaujiet man laipni sveikt vēstnieku, viņa ekscelenci Tomasu Dueņas, Kostarikas prezidentūras vārdā. Jo Kostarika ir valsts, kas pašlaik prezidē Centrālā Amerikas integrācijas sistēmā, un ir vairāki Centrāla Amerikas valstu vēstnieki, kas šodien ir klāt viedokļu apmaiņā. Dueņas kungs bija viens no svarīgākajiem sārunu vedējiem sarunās ar mums, kas notika saistībā ar Centrāla Amerikas valstu asociācijas nolīgumiem un piedalījās publiskajās noklausīšanās pagājušajā gadā pār uh, tirzniecības nākotni pēc uh, nolīguma parakstīšanas starp ES un Centrālā Amerikas valstīm. Vēl es gribēju norādīt, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs Mārtiņš Šulcs savā pirmajā oficiālajā vizītē uz Latīņu Ameriku iekļāva arī Kostariku. Un iepriekšējā Eiropā dome lēma, uh, stiprināt tirzniecības attiecības ar būtiskākiem partneriem, tādiem kā Latīņa Ameriku, jo tas uh, būtiski iespaidos uh, Eiropas uh, tirzniecības nākotni. Tāpēc es gribētu laipni sveikt Dueņas kungu, lai viņš pastāstītu jums par šiem jautājumiem, ieskaitot par ratifikācijas procesu Centrālamerikā un gatavošanos nolīguma īstenošanas aspektiem, jo šis ir komplekss nolīgums, kas uh, skāra tīrzniecību un kā arī par jaunākajām tendencēm Centrālamerikām. Vēstnieki, vārds jums! Liels paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi! Es eh, gribēju pateikties eh, profesoram Norēram par šo laipno ielūgumu, kuru jūs mums izteicāt. Un tā kā mēs esam pagaidu prezidentūra Centrāla Amerikas eh, integrācijas sistēmā, es gribētu pastāstīt jums par izaicinājumiem, kas saistīsies ar uh, asociācijas nolīgumu spēkā stāšanos. Gribēju pateikties Inta komitejai par tās uh, aktivitātēm un it īpaši deputātiem Pablo Zalbam un uh, Jorgam Laitfrīdam, kuri strādāja pie divpusējās uh, drošības klauzulas uh, iekļaušanas stabilizācijas uh, mehānismā Centrāla Amerikai. Mēs esam jums ļoti pateicīgi. Šeit piedalās arī Gvatemalas, Salvadors, Honduras, Nikaragvas, Panamas un arī manas eh, valsts eh, Kostarikas vēstnieki, un mēs esam jums ļoti pateicīgi par jūsu paveikto darbu. Runājot par ratifikācijas eh, procesu Centrāla Amerikā, es esmu priecīgs jūs informēt, ka tad, kad parlaments piekrita šī uh, nolīguma pārakstīšanai, mēs nekavējoties uzsākām apspriest uh, šo nolīgumu mūsu parlamentārajā asamblējā un vienlaikus sākām procesu reģistrējot Eiropas uh, geogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uh, bija šī līguma daļa. Es esmu priecīgs paziņot, ka divas valstis šajā reģionā, Nikaragva un Honduras, šo nolīgumu jau ir uh, ratificējušas, un citas eh, pašlaik ir ratifikācijas procesām. Vēl es gribēju pateikties eh, priekšstādātājiem Šulcam par viņa vizīti uz Centrālā Ameriku. Eiropas eh, geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšana saistās arī ar Centrāla Amerikas tīrzniecības ministru un uh, komisāra de Guhta tikšanos Santiago pagājušā gada 15. maijā, kur tika panākta vienošanās par provizorisko datumu, kad varētu tikt pabeigts ratifikācijas process aģinurāžu re, e, reģistrācijai. Runājot par integrācijas progresu, es varu jums e, priecīgi paziņot par to, ka parlamenta apstiprinājums ir radījis eh, ļoti pozitīvas gaidas, un mēs redzam, ka integrācijas procesā ir notikuši būtiski un ļoti svarīgi soļi. Mūsu valstu prezidentiem ir eh, bijusi iespēja tikties ar padomis priekšsādātāju Van Rompēkungu, priekšsādātāju Barozu un uh, vēstnieku Lefleru, kurš pārstāvēja baronesi Eštoni, un viņi runāja par divām konkrētām tēmām - drošību un reģionālo integrāciju. Otrajā punktā Eiropas uh, Savienība tiek lūgta mums palīdzēt stiprināt uh, sika struktūras, kas ir arī viena no Kostarikas prezidentūras prez prioritātēm. Vakardien uh, San Jose, Kostarikas uh, ārlietu ministrs Enrique Castillo uz, atklāja pirmo sanāksmi, kurā piedalījās Sīka kan, kancleri un izteica Kostarikas prezidentūras priekšlikumu atjaunināt un stiprināt uh, Sīka struktūras, lai uzlabotu galveno reģionālo struktūru darbu. Es uh, esmu priecīgs paziņot, ka Pānama pašlaik ir iesaistījusies uh, Centrāla Amerikas uh, eh, integrāc, ekonomiskās integrācijas apakšsistēmā. Un vēl gribēju piebilst, ka mēs uh, esam labi pavirzījušies uz priekšu sarunās, kuru mērķis ir izveidot Centrāla Amerikas muitas savienību. Uh, Ko tas nozīmē? Tad, kad vienošanās starp pusēm stāsies spēkā, palielināsies savstarpējās tīrzniecības apjoms, un palielinājuma apjoms būs atkarīgs no tā, cik uh, labi importētāji un eksportētāji abās pusēs uh, spēs reaģēt. Radīsies jaunas tirzniecības plūsmas, un tāpēc mēs esam patīcīgi Eiropas partneriem par investīcijām šajā reģionā. tas uh, groza vispārējo preferenču sistēmu, kas nebija labākais uh, klimats uh, pārmaiņām. Bet uh, tagad investīcija klimats uzlabojas. Tas mums ļaus uh, apmainīties arī ar zināšanām, tehnoloģijām, inovācijām un pāraugu praksi. Mēs ceram, ka jauni tirzniecības partneri uh, iegūs priekšrocīgu pieeju mūsu tirgam un uzlabos uh, platformu tirzniecībai ar precēm un pakalpojumiem. Šobrīd viena no mūsu reģionu valstīm ir kļuvusi par OECD dalībnieci un tā kandidē arī uz PTO ģenerāla direkciju. Mēs priecāmies, ka līgumā ir iekļauts arī sadarbības pīlārs, kas ļaus stiprināt uh, organizācijas kapacitātes. Tikai tādā veidā, mācoties no labākās prakses, mēs varam apgūt labākās tehnikas un nodrošināt uh, ilgtspējīgu izaugsmu, kā arī uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīves apstākļus, kas ir šī nolīguma mērķis. Liels paldies par eh, to, ka Kostarika vēlas kļūt par OECD dalībnieci. Tas ir svarīgi. Un paldies jums eh, par jaunāko informāciju saistībā ar nolīguma ratifikāciju un informāciju par ekonomisko integrāciju Centrālā Amerikā, bet tagad dosim vārdu šīs komitejas locekļiem. Protams, došu vispirms vārdu Pablo Zalbam, un es zinu, ka jūs augstu vērtējat šīs komitejas paveikto darbu, it īpaši. Jūs teicāt, ka jūs īpaši augstu vērtējat Pablo Zalbas darbu, un es domāju, ka viņš ir pelnījis izteikties. Uh, Liels paldies priekšsēdētāji, paldies par šiem laipnajiem vārdiem, un arī man ir liels prieks uh, sveikt vēstnieku un pateikties viņam par uh, viņa sacīto. Man bija ārkārtīgi liels gods uh, sadarboties ar manu kolēģi Laitfrīda kungu un citiem ēnu referentiem, kas palīdzēja priekšsādātājiem un referentiem. Un uh, tas, ko mēs panācām šajā parlamentā, nebija viegls darbs, bet jāteic, ka misija ir izpildīta. Es eh, ļoti augstu vērtēju informāciju, ko vēstnieks mums eh, sniedza par āģinu norāžu atzīšanu un ratifikāciju un ratifikācijas nākotnes. Ceru, ka jūs prognozes eh, piepildīsies un es ceru, ka jūnijā mēs varēsim uh, provizoriski apstiprināt uh, nolīguma tirzniecības daļu. Domāju, ka tirzniecības attiecības starp ES un Latīņu Ameriku piedzīvo zelta laikmetu, un tas ir vēsturisks laiks gan Eiropai, gan Centrālā Amerikai. Kā jau vēstnieks teica, tas atvieglo ilgtspējīgu izaugsmi, un Sika ir lielisks piemērs ekonomiskajai dažādībai, Centrāla Amerikas valstīs, kas atvieglo sociālo kohēziju un sniedz iespējas veicināt reģionālo integrāciju Centrālā Amerikā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Manuprāt, šī nolīguma potenciāls vēl pilnībā nav izsmelts, un cerams, ka tas tomēr eh, notiks, un ka Centrāla Amerika un Eiropas Savienība varēs plūkt šī nolīguma augļus. Gribēju atgādināt, ka nolīgums nāks par labu pilsoņiem. Kā sacīja priekšsādātājs Morēras kungs, Kostarika ir kļuvusi par eh, kandidātu OECD ģenerāldirektorātam, un, manuprāt, jūsu darbs PTO arī ir ārkārtīgi pozitīvi vērtējums. Tāpēc mēs uh, atzīstam, ka bija ļoti interesanti dzirdēt jūs sacīto par situāciju. Jā, Laitfrīda kunga pašlaik nav klāt, bet es domāju, ka viņš varētu piekrist tam, ka mēs augstu vērtējam mūsu vi viesas sniegto informāciju. Nākamā ir Franciska Kellere. Liels paldies! Uh, Liels paldies, vēstniek, par to, ka esat mūs apmeklējis. Bet es gribētu vairāk dzirdēt kā tieši tiks īstenota nolīguma tirzniecības daļa Centrālā Amerikā, jo pastāv atšķirības ratifikācijas procesā, pastāv atšķirības kvotās, vai tās tiks piešķirtas pēc eh, principa, kurš pirmais nāk, tas pirmais māļ, vai tās tiks sadalīts starp visām ratificējošajām valstīm, kā tas gal galā darbosies, to būtu interesanti dzirdēt. Papildus tam, es domāju, ka Jūs esat eh, māne, mācījušies arī no brīvās tirzniecības nolīgumiem ar Čīli un Meksiku, un tāpēc es gribēju zināt, kā jūs risināsiet problēmas, kas uh, ir radušās saistībā ar iepriekš noslēgtajiem brīvās tirzniecības nolīgumiem, palīdz, palielinot tirzniecības nelīdzsvarotību, uh, divers, eksporta diversifikācijas trūkumu pat pēc uh, šo nolīgumu parakstīšanas, pēc vides problēmu sāsināšanās. Kā jūs esat uh, plānojuši risināt šīs problēmas Centrālajā Amerikā, lai tās neatkārtotos? Vēl ir aktuāls jautājums par to, ka multinacionālās kompānijas šobrīd ir uzmanības centrā saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un zinām, ka Latīņa Amerikā nepareiz cenu norādīšana ir radījusi milzīgu slogu valstu budžetiem. N Nolīgumi par uh, finanšu pakalpojumiem risina dažus no šiem jautājumiem, bet uh, gribētu zināt, kā Centrāla Amerika ir plānojusi nodrošināt uh, turpmākos soļus, lai garantētu, ka budžets neizsīkst pat vēl vairāk. Paldies, tālāk Trausla kungs, paldies priekšsādātāji. Gribēju pateikties uh, vēstnieka kungam par ievadvārdiem. Mēs uh, esam guvuši labu pieredzi apspriežot eh, zināmus eh, jautājumus, kas saistās ar ES un Centrāla Amerikas tirzniecības attiecībām, sākot ar pašiniciatīvas ziņojumu, kuru es sagatavoju par ES un Centrāla Amerikas tirzniecības attiecībām, un kopš tā laika mēs vairāk kārt esam apsprieduši to, kā nolīgums starp ES un Centrāla Ameriku uh, varētu veicināt reģionālo sadarbību. Un tāpēc es gribēju uzdot papildu jautājumu, noklausoties jūsu sacīto. Kādas konkrētas eh, programmatiskas iniciatīvas ir nepieciešamas, lai papildus mm, stiprinātu eh, asociācijas nolīgumu un eh, tirzniecības nolīgumu un uh, gribēju uzsvērt to, ka jūs teicāt, ka šī nolīguma galvenais aspekts ir tāds, ka tam būtu jāuzlabo pilsoņu dzīve jūsu valstīs. Tāpēc es gribēju jautāt, ko jūs esat iecerējuši darīt, lai aizsargātu vietējos uzņēmumus un uzņēmējus uh, no šī līguma sakām, kādus jaunus produktus jūs esat plānojuši eksportēt uz Eiropas Savienību, lai palielinātu jūsu eksperta divers, jūsu eksporta diversifikācijas pakāpi? Kā tas atšķirsies no VPS schēmas? Vēl es gribēju uzdot uh, līdzīgu jautājumu kā Franci Franciska Kellere. Uh, runājot par eh, tirzniecības un nodokļu problēmām. Finanšu nozarā, piemēram, kāda, nī, kāda Nīderlandē publicēta pētījuma rezultāti eh, uzrādīja, ka šā, šā līguma parakstīšana varētu apdraudēt uh, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Uh, Tāpēc es gribēju jautāt, vai Sīka ir paredzējusi kādus pasākumus šo pasākumu apjomu novērtēšanai un uh, profilaksē. Gribēju pieminēt arī Čīles un Meksikas pieredzi. Mums ir uzraudzības grupa, kas nodarbojas ar Meksiku un Čīli, un uh, un kādā no pētījumi eh, tika veikts arī veikts pētījums par to, ka Čīle, čī, nolīgums ar Čīli nav ļāvis tai kļūt par būtisku spēlētāju. Kā jūs eh, redzat šo situāciju, vai Čīle ir labākā situācijā nekā iepriekš, un vai uh, tas tiešām ir eh, nolīguma rezultāts. To, to take to, to account the concrete and serious. Protams, ka mēs varam mēģināt uh, ņemt vērā konkrētu, konkrētās sekas, kādas ir vērojamas eh, Meksikā, to, kādas ir bijušas šī nolīguma sekas un kā tas ir ietekmējis, piemēram, nelielos lauksaimniekus, kas ražo pupiņas un rīsus, kā tas ietekmē monokultūru lauksaimniekus jūsu valstī, piemēram, ananasus, vai pieprasījums uh, ietekmē šīs tendences uh, jūsu valstī. Un visbeidzot, lai neizplūstu garumā, jūs zināt, ka ir eh, kritiski, arotbiedrības eh, kritiski jūsu valstī vērtē šī nolīguma parakstīšanu. Kā jūs eh, plānojat iesaistīties diskusijā ar šiem kritiķiem, lai nodrošinātu, ka sika ir konkrēta un pozitīva programma, kas ļautu sasniegt tos mērķus, kurus jūs pieminējāt um, saistībā ar nolīgumu ar Eiropas Savienību. Monsieur le Président. Marijas Sarnas Naldas, paldies priekšstādātāji. Es domāju, ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība raugās uh, Latīņa Amerikas virzienā. Līdz šī manā skatījumā tas netika darīts pietiekoši. Es biju Santiago, Čīlē, pirms divām trim nedēļām Eirolet sanāksmē, kur uh, bija pārstāvis 33 Latvijas-Amerikas valstis. Mani pārsteidz divas lietas, un tie ir man divi jautājumi. Pirmkārt, jums ir milzīgi daudz organizāciju, ir SIKA, ir Merkosur, ir Čīle, un vēl vesela virkne valstu, uh, kuras ir pulcējušās uh, ap Čīli, uh, tās ir klusā okeāna piekrastē. Uh, Vai jūs Centrālamerikā, Latviņamerikā esat paredzējuši veidot kādu politisku organizāciju, kas apvienot visas 33 valstis, vai uh, esat paredzējuši tā arī turpmāk strādāt uz daudz organizāciju pamata? Es uh, negribu norādīt, kā jums būtu jādara, taču šajā Eirolāta sanāksmē bija pārstāsts 33 valsts, un tas bija vērtīgi. Un tad vēl tas, ko dzirdēju Čīlē. Uh, Es dzirdēju no Eiropas puses e, divas, divu veidu bažas. Pirmkārt, dažas valstis nodarbojas ar protekcionāsmu, proti Argentīna, piemēram. Par to uztraucas ne tikai eiropieši, bet arī visi tie, kas darbojas Latviņamerikā, kas e, nevar strādāt ar Argentīnu tāpat kā ar citām valstīm. Tad otrais jautājums ārvalstu investīciju, proti Eiropas um, uzņēmumu investīciju garantijas. Um, šīs investīcijas pilnīgi netiek garantētas, un tas nu dien ir problemātiski. Un trešās bāžas ir saistītas ar Latviņabriks valstu um, domu, kā ir pavēršana, savukārt ir pavēršana ir saistīta ar dabas resursu izšķirdēšanu, tā tad nepaliek vairs daudz pāri. Paldies, un tad Laiktvīdu kungs, kurš e, pavisam nesen ieradās, tas pārliecināts, ka viņam jau ir pastāstīts, kas ir mūsu viesis. Paldies, priekšstādātāji. <clears throat> Paldies, e, vēstniekungs, atvainojos no viena, ka man uh, Eh, nācās nokavēt, eh, taču situācija šajā parlamentā, diemžēl, tāda, ka ir gūt, gūt kopskats nav viegli. Lankes kungs man jau visu apstāstīja, par ko te tika spries agrāk, tā tad esmu labi informēts priekšsādātāji kungs jums taisnība. Man ir trīs jautājumi. Pirmie divi ir par tirzniecības nolīgumu. Es biju referents eh, Centrālamerikas eh, drošības eh, klauzulai. Strādājot pie drošības klauzulas, mēs domājam par Eiropas rūpniecības aizsardzību. Un, protams, ja mēs aizsargājam Eiropas rūpniecību, tad uh, dažās nozarēs, kā piemēram banāna nozarē, kas ir svarīga Centrāla Amerikā, es gribētu zināt, kā, ņemot vērā to, ka tagad ir, šis eh, droši, ir šī drošības klauzula, jūs domājat, tā darbosies reālajā dzīvē, vai būs kādas problēmas? Vai jūs domājat, ka tas paliks tikai tāda vispārēja teksta līmenī? Es domāju, kolēģi par to jau runāja, taču es gribētu arī pats personīgi uzzināt, Ko jūs principā domājat par Eiropas parlamenta nodomu sasaistīt tirsniecības aspekts ar citiem aspektiem, piemēram, vīdes, sociālajiem aspektiem un tā tālāk? mēs, kā Eiropas parlaments, tam pievērsimies ar eh, lielu entuziasmu, un es gribētu zināt, kā to vērtē mūsu partneri. Un trešais jautājums ir pavisam par citu lietu. Nav par tirzniecību, bet par uh, diplomātijas politiku, vai kādu to varētu devēt. Es arī biju Eirolāta sanāksmē Čīlē pirms dažām nedēļām. Eiropas delegācijā sākās diskusijas par to, ka nav vēlams, ka viena puse var principiāli bloķēt gaitas attīstību. Šai gan bija runa par uh, atsevišķo balsojumu, ja viena puse balso atsevišķi par atsevišķo priekšlikumu, un tad otra neko nevar iesākt. Ko Latviņamerikas puse par šo problēmu donā, domā? Bieži vien esmu pieredzējis, ka Eiropas puse bloķēja lietas, kas Latvijas Amerikas pusē bija svarīgi. Tas varētu būt arī otrādi. Uh, taču šī sistēma ir apspriešanas vērta vismaz eh, vidustermiņa skatījumā. Paldies! Thank you! Paldies, turpina priekšstādātājs. Un uzklausīsim Matijas Jorgensen, komisijas pārstāvi. Thank you, uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo iespēju um, dalīties īsos komentāros no mūsu puses, un uh, šī iespēja ir no Eiropas Savienības vēstnieku puses. Vai jūs piekrīt viņa optimistiskajam ieskatam? Jautā Moreiras kungs. Mēs augstu vērtējam atbildu komisijas pārstāvi šo progresu ratifikācijas procesa ietvaros, runa par abu pušu ieguldījumu. Tas ataino lielu politisko vēlmi. Uh, Centrāla Amerikā, pēc iespējas ātrāk izpildīt prasības, mēs esam noteikuši termiņu Santiago 15. maijā. Uz to brīdi Centrāla Amerikā jābūt gatavai, tā jābūt izpildījušai visas iekšējās ratifikācijas procedūras un jāizpild arī tās lietas, kas vēl ir veicams geogrāfiskās norādes. Uh, ziņā. Tas attiec gan juridiskiem noteikumiem, gan uz citām procedūrām. Es domāju, ir ļoti labi izvirzīt šādu termiņu, vēl daudz darāmā Centrāla Amerikai. Tomēr tas ataino spēcīgu politisko gribu. Tas ir svarīgi. Mēs no komisijas puses cieši sadarbojamies ar Centrālu Ameriku, lai virzītu līganā veidā uh, reģistrācijas procedūras. Tas ir svarīgi Eiropas Savienībai, proti, lai būtu šīs geogrāfiskās izcels norādes. Kad tas tiks izdarīts, tad 1. jūnija pusē tas varētu būt realistisks datums, ka, kad mēs ceram visas Centrālamerikas valstis varēs provizoriski īstenot šo nolīgumu. Tās ir mans situācijas kopvērtējums. Daudz jau ir panāks, taču daudz vēl ir darāmā. Mēs no Eiropas Savienības puses, proti Eiropas komisijas puses, ceram, ka arī ratifikācijas procesa ziņā tiks panāks progress ne tikai Centrāla Amerikas skatījumā, bet arī uh, Eiropas Savienība ratificējas nolīgums. Un tad mēs visi varēsim doties priekšu, īstenot izniecības pusi. Ir svarīgi šo lietu virzīt, lai nolīgums stātos spēkā. Tas ir svarīgs sadarbības aspekts. Par to jau daži deputāti runāja, proti, kā sasaistīt sadarbības sadaļu ar politisko sadaļu. Jo ātrāk stāsies spēkā viss nolīgums, jo ātrāk mēs varēsim iestāties eh, visaptverošā, konsekventā sadarbībā ar Centrālu Ameriku. Ar jūs atļauju daži īsi komentāri no nu, manas puses par to, kas izskanēja par Eiropas Savienību un cilvēku. Mūsu skatījumā šī augstākā līmeņa sanāksme, jeb samits, uh, bija sekmīga, bija vesela virkne dialogu un sadarbības. Nav, nebija tikai samits starp valdībām, bet arī starp Eiropas saimnību un Karību jūras valstīm. Bija arī parlamentu sadarbība ar Kumpakudis jau Un šo samitu apmeklēja Eiropas valsts līderi. Samits guva panākumus, es nācu klajā ar savu deklarāciju, spēcīgāks polititā, politiskās saites. Nav šaubu par to, ka Latvija Amerikā ir, ir divveidi interesi starp Eiropas Savienību un Latviju Ameriku. Mēs stiprinām saites starp partneriem, uzskatām, tas ir labi. Mēs nosūtījām spēcīgu vēstību pret protekcionismu, samita deklarācija, mēs arī nosūtījām vēstījumu par to, ka ir nepieciešams izveidot stabilu un uh, paredzamu ieguldījumu klimatu. Ja jūs paraugāties uz šo deklarāciju, proti uz 21. tās punktu, mēs izvirzījām vairākus mērķus visiem procesiem, tādu kā apakšsadalījumu visiem procesiem Latvijā Amerikā. Šis samits bija veiksmīgs, un arī Latviņamerika izmantoja savu iespēju politiski virzīt procesu starp Eiropas Savienības līderiem un SIKA līderiem, un bija arī sanāksmes starp uh, tikšanās tirzniecības komisāram Deguktam ar saviem partneriem. Vai jūs varētu sacīt, Morēras kungs jautā, kuri locekļi vēl nav ratificējuši vienošanos? Atbildi ir vairākas dalībvalstis, kas vēl nav ratificējuši šo līgumu. Man nav dati par visām 27 dalībvalstīm. Jautājums, eh, saka Moreiras kungs, nav par to kaunināšanu, bet vienkārši par nosaukšanu. Atbild man pat labāk šīs informācijas nav, nevar jums to sniegt. Vēstniekungs, mm, izskanēja daudz komentāru, jautājumu, vai jūs vēlaties uz tiem atbildēt? Liels paldies priekšsēdētā. Paulas Salve, Salve izteicās savā dzimtajā valodā, un es atbildēšu viņam viņa dzimtajā valodā, bet uz pāriem jautājumiem izteikšu atbildēšu angliski. Un ceru, ka gūšu sekmes abos šos, šajos centienos. Pablo, tiešām vēlos paust pateicību par to, ko jūs un Lihtfrīd kungs darīja mūsu reģionā. Esam ārkārtīgi pateicīgi jums abiem. Jūs esat pavēruši durvis mūsu vēsturiskajām attiecībām ar Eiropu. Tā mēs to redzam. Atbildot jūsu jautājumu, Kostarika ir kandidāts. Sieviete kas ir paredzēta kā PTO ģenerāla direktora amatam. Pat labam ir deviņi kandidāti. Nesen Ženēvā sākās procedūra, kas katram kandidātam uh, dod uzstāšanās laiku, un tad ir jautājumu kārta un preses konference. Pat labam Visi kandidāti apceļo pasauli, ir lielie pasaules apceļotāji, ja tā varētu sacīt, stāstot par savu pieredzi, un tā ir daļa no Ženēvā sāktā atlases procesa. Paldies, ka to pieminēt. Kostarikai ir šādas ambīcijas. Es uzskatu, ka maza valsts var īstenot lielisku darbu pasaules tirdzniecības organizācijā. Tā var būt uh, uh, procesa virzītāja saistībā ar tirdzniecības izaicinājumiem. Un atbild Keller kungam. Liels paldies par jūsu jautājumiem un jo īpaši par jūsu bažām sarunās, kas ir norisinājušās procesa gaitā, strādāju pie šī procesa jau divus gadus, ir izkristalizējusies doma, ka šo attiecību ar Eiropu nozīme ir daudz visaptverošāka nekā varētu domāt. Tas nav tikai tirzniecības nolīgums, tas ir attīstības instruments. Un šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka mums, paveicām, ka mums paveicās, ka Eiropas Savienība piedāvāja asociācijas nolīgumu. Mēs zinām, ka tas ir augstākā līmeņa nolīgums, kādu Eiropas Savienība var piedāvāt. Un tas liecina par to, ka jums ir ne tikai skatījums uz pašreizējo un nākotnē notiekošo tirsniecību bet arī uz sociālajiem, sociālajiem tiesībām. Un tad ir arī šīs sadarbības komponents, un vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, mums ir nepieciešams stiprināt kapacitāti un stiprināt mūsu reģiona institūcijas, lai mēs varētu īstenot tās politikas, kas nāk par labu mūsu iedzīvotājiem. Un Tas ir arī pamats politiskiem dialogam. Arī tas ir svarīgs, jo tas kalpo par platformu, uz kuras mūsu valstu līderi un Eiropas Savienības līderi un Eiropas parlamenta deputāti var darboties un atklāti runāt par mūsu izaicinājumiem. Tas ir visaptverošs nolīgums. Te nav runa tikai par tirzniecību. Raudzīties uz to, kā tikai uz tirzniecības nolīgumu nebūtu pareizi. Es domāju, šī nolīguma pamats ir institucionālās reformas, uh, likuma vara, tiesiskums, to cilvēku aizsardzība, kam ir mazāks iespējas. Un arī tā ir mums iespēja iemācīties kļūt konkurēt spējīgākiem un sociāli atbildīgākiem. Tā ir tāda visaptvaroša pieeja, tā varētu sacīt. Jūs ļoti labi zināt, ka nolīgums nav sociālais kontrakts. Un mēs ceram, ka ar šīm starptautiskajiem nolīgumiem, tas nav nolīgums starp, tikai par starp Centrālu Ameriku un ES, mēs esam slēguši līdzīgs nolīgums ar ASV, Kanādu, Meksiku, Karību jūras valstīm. Kostarīkā ir nolīgums ar Ķīnu, Mums tāds ir arī ar Singapūru, Ķīnu, um, Čīli. Mēs pastāvīgi esam ieguldījuši Centrālamerikas centienos, esam tos izmantojuši un esam veidojuši tādas attiecības ar pasauli, kas ne tikai mūs vadīs, eh, pamatoties uz preferenciālu pieju, bet arī mums nodrošina tāds kā skolotājs. Es domāju, ka tos esmu atbildējis uz jūsu bažām. Viens no pamatiem ir tiesiskums. Visiem jāmaksā ir vienādi nodokļi, visiem jāspēlē pēc tiem pašiem spēles noteikumiem, un tas nāks par labu reģionam. Protams, ka mēs augstu vērtējam to, ka jūs arī raudzīsieties, lai tas tā arī notiktu. Šolce kungs, ar vienu esmu gandarīts klausīties jūsu sakāmajā. Mēs augstu vērtējam jūsu vārdus. Jūs uzdevāt jautājumu, vai mēs uzskatām, šis līgums tiek pietiekami atbalstīts. Es domāju, jā, tas ir ļoti labs sākuma punkts. Šie nolīgumi ir dzīvi, ja tā varētu sacīt. Tiem ir iespēja tikt mainītiem un politiskā dialoga rezultātā tiekoties komitejām. Šie nolīgumi var būt ļoti konstruktīvi mūsu attiecībām ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība mūsu reģionam ir bijis tāds kā krustēvs pirms vairāk kā 20 gadiem. Jūs mums izlīdzējāt ļoti grūtā situācijā. Bija pilsoniskas un sociālas dabas grūtības un runājot par sika pievēršos jautājumam par institucionalitāti. Sika, jeb Centrālamerikas integrācijas sistēma, ir senākā Centrālamerikas sistēma. Un Šajā sistēmā iekļautās valsts ir visintegrētākais reģionā Centrālamerikā, lai cik mazas būtu šīs valstis, kamēr vien šī sistēma pastāv, mm, mēs centīsimies kļūt par spēcīgāku reģionu, apzinoties visu grūtības. Arī šajā gadījumā Mēs apzināmies, ka te ir runa par ko vairāk, ne tikai par tirsniecību. Te ir runa par institucionālām reformām, labāku sabiedrības veidošanu, par mūsu politisko partiju apņemšanos izvērst institucionālas reformas, un tas ir ļoti svarīgi. svarīgi. Jūs kā likumdevēji zināt, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt vietējas institucionālas reformas. Tās nenāk viegli ar starptautisku vienošanos palīdzību mēs esam spējuši izveidot spēcīgu institucionālu struktūru Latviņamerikā un tagad Kostarika ar ES atbalstu vēlas reformēt, uzlabot šo sistēmu, padarīt to par modernu, caurskatāmu institūciju, kas pārstāvēs mūsu reģionu interesu. Un Šolts kungs nobeigumā vēlos sacīt, mūs ļoti, protams, uztrauc drošība, drošība Centrāla Amerikas reģionam ir skaidrs, skaidrs bažas. Tātad ir divas darba kārtības, divi jautājumi darba kārtība darba kārtības punkti, kas bija abām pusēm svarīgi. No vienas puses drošība, un tā ir saistīga gan ar eh, narkotiku kontrabatu, nelegālo imigrāciju. Un otrs punkts - reģionāla integrācija. Šīs ir divas prioritātes mūsu reģionam. Desagnī kundze. Jūs pieminējāt, ka Latīņa Amerika pārstāv daudz institūcijas, iestāties par dažādām gar, iedzīvotāju grupām, un tas jūs skatījumā izraisa bažas. Es mēģināšu aprobežoties ar sīkas aprakstu. Tā pārstāv mūs no Gvatemās līdz Panamai un arī uh, Belīze un citas valsts. Mūsu mērķis ir ar jūsu atbalstu izveidot spēcīgāku institūciju, kad būs moderna, caurskatāma. Tā mums palīdzēs vadīt mūsu reģiona valdības uz labākiem laikiem, apzinoties izaicinājums, ar kuriem saskaramies, jo nenoliedzam mūsu reģionā ir nemazums izaicinājumu. Taču jūsu komentāru lieku aiz auss, un mēs, protams, esam apņēmušies labāk integrēt mūsu reģionu. Laitfrīda, yes, sir. Laitfrīda kungs, vēlreiz paldies par jūsu atbalstu. You, you question, uh... Jūs uzdevāt ļoti interesantu jautājumu. Es nedomāju, ka man ir konkrēta atbilde, bet eh, es gribētu teikt sekojošo. Droši vien zināsiet, ka šī aizsardzības klauzula ir diezgan liels sasniegums, un mēs arī augsti to vērtējam, it īpaši uh, Šis jautājums par banāniem, kas ir bijis ļoti pretrunīgs jau gadsimt ceturksni. Un šīs, šī Eiropas baža to no Eiropas puses eh, centās sakārtot ar aizsardzības normu, un mēs ceram, ka šeit problēmas neradīsies. Mēs ļoti labi zinām, mēs ļoti labi saprotam, cik plašas un cik dziļas ir šīs diskusijas. Un es nedomāju, ka ir daudz valsts, kas gribētu atkal pacelt šo jautājumu. Es ceru, ka no mūsu puses jūs varat gūt tādu tā kā apliecinājumu, ka šī aizsardzība būs tiešām droša vēl par tirzniecību un sociālajiem jautājumiem. Jūs eh, arī uztraucāties par to, vai sociālie jautājumi tiek pilnībā respektēti. Es ceru, ka es pareizi izteicos. Mēs esam pilnībā gatavi vienmēr rīkoties taisnīgi, jebkurā gadījumā, jebkurā tirzniecības nolīguma arī jebkurai nozarei rodas labāka situācija, ja, ja mūsu tautai ir labāk, mēs to saprotam ļoti labi. Un ar šo te nolīgumu mēs ļoti ceram, ka mēs iegūsim kā jauns iespējas, un tas būs jauna ceļa sākums. Paldies! Paldies, vēstniekungs, par šo ļoti interesanto, ļoti dzīvelīgo diskusiju. Es tikai gribēju jums pateikt, ka man personīgi šis jautājums nemaz nav apspriežams. Kad mēs nonākam pie šīs situācijas, uzdodam jautājumu, vai šīs līgums ir labs mūsu partneriem, tad arī partneriem uh, vajadzētu par to spriest, viņiem ir demokrātiskas institūcijas un nu, galu galā viņi jau paši var arī pateikt, uh, vai līgums labs, es nevaru citu vietā to izspriest. Otrkārt, runājot par Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerālsekretāra amata kandidātiem es saņēmu informāciju, ka viena no kandidātēm ir Kostarikas kāda kundze, un um, es domāju, ka tas ir ļoti labs pieteikums, un vairāki kandidāti ir gribējuši man tikties, un gribēja arī uzzināt manu viedokli par, par uh, to, kāds ir izredzes ieņemt šo posteni, un uh, es arī esmu piekritis tikties ar dažiem šādiem kandidātiem, es nenosaukšu viņu vārdus, um, bet uh, šai komitejai noteikti ir jāiesaistās šajā procedūrā, un mums ir arī jādiskutē šis jautājums mūsu starpā. Un tāpēc es gribētu, lai mums notiktu šāda sanāksme, un tur varētu arī stāstīt par savām idejām lai pirms šī nominācijas procedūra uh, beidzas, lai jums ir kaut kāds ieskats, kaut kāds viedoklis par to, ko mēs par to domājam, jo mm, mēs esam tirsniecības virzītāji, ļoti nopietni tirsniecības atbalstītāji, tāpēc arī mūsu viedoklis būtu jāuzklausa. Un ir arī parlamentārā asambleja un konference. Pasaules tirnācības organizācijā mūsu loma būtu jāizceļ vēl vairāk. Līdz ar to mēs esam izrunājuši šo darba kārtības punktu. Es gribētu pateikties Kostarikas vēstniekam, Doeņas kungam Paldies arī par citiem vēstniekiem, Gvatemalas vēstniekam, paldies Nikaragvas, Baka, Panamas vēstniekiem. Liels paldies visiem, kas ieradās uz šo sanāksmi, lai apspriestu šo darba kārtības punktu. Līdz ar to mēs esam to izrunājuši. Item 8. Astotais punkts. Mēs teiksim uzreizēšanos mūsu viesiem, kas atstāja zāli. Item 8, sir. Astotais punkts. Uzraudzības grupas darbība. As you know, I have a number of uh, monitoring groups uh, dealing with. Uh... Tāpat kā citos gadījumos ar uzraudzības grupām, mēs šeit runājam par tirzniecīskām attiecībām ar mūsu partneriem. Uh, Tātad Taivāna, Indija, Krievija, Čīle ir šādas grupas, uzraudzības grupas. Tās jau ir noturējušas savu sanāksmes, būtu ļoti interesanti uzzināt, ko viņi ir izsprieduši šajā savā sanāksmēs attiecīgi. Vai sāksim ar Čīles uzraudzības grupu? Korea Māre no EPP grupas. Paldies! Labrīt visiem! Es gribētu jums pateikt, ka 18. decembrī tikās grupa, kur mēs spriedām par tirdzniecības eh, attiecībām starp Eiropas Savienību un Čīli. Čīli. Mums eh, bija viedokļu apmaiņa. Mēs uzklausījām arī komisijas tirniecības ģenerāldirektorāta pārstāvi, un šis pārstāvis īsumā pastāstīja par to, kā komisija vērtē nolīgumu īstenošanu. Nolīgums stājās spēkā tad 2003. gadā, ir pagājuši jau desmit gadi. Un komisija piedāvāja savu vērtējumu. Komisijas pārstāvis pasvītroja, ka tirsniecības apgrozījuma arī investīcijas ir būtiski pieaugušas. Uh, Tālāk mēs apspriedām jautājumu, kā mēs varētu vēl tālāk attīstīt tirdzniecības attiecības, un komisija teica, ka mm, varētu organizēt periodiskas sanāksmes, kur varētu uzklausīt abas puses, un šādas sanāksmes ir jau notikušas, un skaidrs, ka abas puses grib padziļināt tirsniecību, bet līdz šim brīdim vēl nav bijis iespējams panākt tādu interešu līdzsvaru punktu. Un asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Čīli ir noteikts punkts, kur ir rakstīts, ka ir iespējams vēl vairāk tuvināt dažādus sektorus, un 2006. gadā jau sākās pat sarunas par šo te tēmu, tomēr tās īpaši nav progresējušas, un komisijas pārstāvs teica, ka šo sarunu neveiksmes pamatā ir galvenokārt tāda daudz sektoru pieeja šajā pantā, līdz ar to ir grūti panākt uh, konkrēti līdzsvarot rezultātu. Uh, komisija runā arī par iespēju, ka varētu realizēt kādu citu pieeju, teiksim, varētu modernizēt asociācijas nolīgums, un kā es jau teicu, uh, šis nolīgums ir datēts ar 2003. gadu, tad vajadzētu modernizēt to, līdz ar to arī varētu iekļaut kaut kādas aspekts, jaunas lietas, kas nav bijušas iepriekšējā līguma ehm, sanāksmē. Ehm, bija arī Čīles pārstāvs ekonomisko lietu mm, vēstnieks ehm, Čīles misijā Eiropas Savienībā, un viņš arī runāja par tirzniecības apgrozījumu stiprināšanu. Uh, Un, un viņš eh, pastāstīja, ka šobrīd Čīlē ir ļoti pozitīva situācija, laba izaugsme, zemes bezdarbs, tas viss neraugoties uz globālo recesiju. Tālāk eh, par iespēju kā tālāk attīstīt esošās tirzniecības attiecības Čīles pārstāvi teica, ka viņi ir gatavi atrast un me meklēt tādu līdzsvarot risinājumu, kur visi iegūs. Janvārī mani uzaicināja apmeklēt 8. ES Čīles sadarbības sanāksmi, kas notika Santiago. Un tur man bija iespēja izteikties par līguma modernizāciju. Tur es atkārtoju vēlreiz šīs domas, ko mums stāstīja komisija, par to, ka mums vajadzētu meklēt iespējas pārskatīt šo līgumu un vajadzētu kaut kā attālināties no šīs ieciklēšanās uz konkrētiem sektoriem. Un vēl es teicu, ka es labprāt strādāšu tālāk ar tālāko grupu, esmu gatava tikties ar abu pušu pārstāvjiem, mums ir nepieciešams tad atrast līdzsvaru. Ir jāmeklē arī ceļi, kā modernizēt eh, nolīgumu. Tādā garā mēs strādājam, mēs arī plānojam tādā garā nākamo sanākni. Paldies jums! Un vai situācija ir tāda, ka tiešām jūs, prāt, būs iespēja par jaunu vest pāruns un parakstīt jaunu tirdzniecības nolīgumu? runātāja atbild Čīle sanāksmē, par kur stāstīju, bija skaidri pausta doma, ka Čīle un Čīles valdība tiešām grib padziļināt mūsu sarunas. Un ka tiešām laiks ir pienācis ķerties pie otrās sadarbības fāzes, mums ir jāpaplašina, jāpadziļina mūsu attiecības Un tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums mums abiem. Un kā jau komisijas pārstāvi teica šorīt no rīta, mums ir nepieciešams mobilizēties politiski, politiskā griba ir vajadzīga, lai šādas attiecības stiprinātu. Un arī parlamentā mēs uzskatām, ka man nepieciešama politiskā griba un priekšstādātāji. Vakar bija kāds uzraudzības grupas tikšanās bija sarunas ar galveno pārunu vedēju. Kazaka kungs šai ziņā mums ir referents. Viņš atbild par nākamo uzraudzības grupu lūdzu Kazakavā. Paldies priekšsēdētāji. Tiešām vakar mums. Paldies priekšsēdētāji šodien tiešām notika sanāksme, un nākamā. Uh, за преговорите между Европейския съюз и Япония. Un tur tika runāts par sarunām starp ES un Japānu pār brīvās tirzniecības nolīguma noslēgšanu. Mēs runājam ar Madi, Mario Bedrišoni un viņa kolēģi no tirzniecības ģenerāla direktorāta Diskusija bija ārkārtīgi interesanta un atklāta, un komisijas pārstāvi mūs informēja, ka sārunas uh, tiks uzsāktas šī gada 25. martā samita laikā starp ES un Japānu. Šo sarunu pirmā kārta tiks sākta aprīlī. Komisijas pārstāvi norādīja, ka valdības maiņa Japānā neietekmēs šo sarunu progresu. Tā, un iemesls tam ir tāds, ka Eiropas Savienība joprojām piedar pie Japānas prioritātēm ekonomikas ārējo attiecību jomā. Tika norādīts, ka visos uh, netarifu barjeru plānos ir panākti labi panākumi, bet uh, ir vēl atsevišķas lietas, kas ir jādara, un tāpēc mēs augstu vērtējam Japānas lēmumu atcelt aizliegumu lielopu gaļas importam no Nīderlandes un Francijas. Tomēr mēs joprojām esam sarežģītu sarunu gaidās. Un mēs uh, domājam, ka sarunas nebūs vieglas. Joprojām ir būtiski iemesli, kas raisa bažas vairākās Eiropas um, rūpniecības nozarēs, te es īpaši domāju autoražotājs, ir uh, zināmas uh, netarifu barjeras un barjeras publiskajos iepirkumos. Eiropas Savienībai ir būtiskas intereses arī attiecībā uz pārtikas nozari. Uh, Komisijas pārstāvi norādīja, ka mums ir jāizvērtē sarunas un uh, ikgadējās uh, pārskatīšanas klauzula Tomēr šobrīd mēs nevaram veikt pilnvērtīgu šīs klauzulas izvērtēšanu, tāpēc nevarētu, nevajadzētu tam pievērst pārāk lielu uzmanību, ir jāgaida, kā atrisināsies sarunas. Paldies! Arī es piedalījos kā ēnu references, arī strādā šajā grupā. Un ko es gribu pasvītrot? mēs mūsu grupā ļoti gribētu cerēt lai, uz to, lai Japāņu pūs izpildītu savu saistības jau pirmajā fāzē. Tas ir ļoti svarīgi, lai radītu tādu klimatu, kas būtu uzticības pilns un demonstrētu arī tādu nopietnu iesaistīšanu no, iesaistīšanos no abām pusēm. Tālāk par Taivānu. Arī šeit notika sanāksme pagājušā mēnesī. Un Franks Prusts ir referents no mūsu puses, un dosim vārdu viņam. Uh, Jā, kolēģi, tikai dažos vārdos, jo galu galā tā bija tikai pirmā sanāksme starp es un, un um, Taivānas darba grupu, tad janvārī notika šī sanāksme, un mēs konstatējam, ka nav bijuši tādas sarunas, kas būtu liktas darba kārtība, ka nav um, īstenībā tādas dziļas sadarbības formas kaut kādā formalizētā struktūrā starp mums un Taivānu. Un Taivāna tomēr ir ļoti svarīgs partners, un tāpēc um, varētu rakstīt arī rezolūciju, kas būtu ļoti interesants risinājums, kas ļaut mums virzīties konkrēt uz priekšu. Um, tad um, šīs diskusijas pirmajā sanāksmē principā. Mēs apsvērtam situāciju, lietu stāvokli, mēs plānojam, veicām, eh, plānojam viedokļu apmaiņu ar komisiju, ar um, ECO, e, vai es sadarbības organizācijai, Taivāns iestādnēm. Un mēs šajā sanāksmē spriedām par to, ka ļoti bieži pēc politiskiem apsvērumiem tiek izvēlēti arī tirsniecības partneri. Un piemēram, mēs redzam, kāds attīstās ar Ķīnu, līdz ar to arī bloķēšana Taivāns jautājumā, un tas Šeit mēs redzam arī noteikts represijas no mūsu draugu ķīniešu puses. Tālāk runājot par gada konsultācijām ar Taivānu. Principā mēs runājam par tarifu barjeru atcelšanu. Ko mēs varam šeit teikt, kur tālāk mums būtu jāvirsās. Tad šajā sanāksmē bija pirmās diskusijas, kas bija ļoti auglīgas, mēs definējam eh, arī mūsu nākamā sanāksmes norises laiku. Un no Ķīnas puses mēs redzam diezgan atvērtu pieju sadarbībā ar es. Un šeit es varētu atkārtot to, ko teica kolēģis, kas vada grupu ar Japānu. Uh, Ehm, tad eh, šeit mums ir arī Ķīna, un mēs varētu tādā pašā garā turpināt eh, darbu ar citām Āzijas kontinentu valstīm. Tātad šī grupa ir interesanta. Un nākamajos nedēļās un mēnešos skatīsimies, kādā veidā attīstīsies šī brīvā apmaiņa. Eh, katrā ziņā attiecības ar šādām valstīm kā Taivāna ļoti svarīgas. Mums mums nevajadzētu e, kautrēties, vajadzētu sadarboties un tirgoties tādiem produktiem, kas neapdraud konkurenci. Paldies, saka priekšsētāji, vai ēnu referents? Jā, paldies. Es tikai ļoti īsi gribēju runāt par šo jautājumu. Es uh, saprotu, ka mums ir ļoti skaidri jāpauž savs viedoklis, kā mēs komit komitejā arī skaidri atzīstam tikai vienotas Ķīnas, vienas Ķīnas politika no ES puses. Tad tas ir politisks viedoklis. Bet no otras puses ir arī komerc attiecības ar noteikti lielām kompānijām Taivānā, tomēr mēs neapstrīdam šo te politisko jautājumu Ķīna, Taivāna un tā. Tas ir tās ļoti sensitīvs jautājums, varbūt uzraudzības grupā vajadzētu par to runāt. Um, to pašu varētu apspriest arī grupā sadarbībā ar Ķīnu, kad, tad, kad tiek runāts par tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu, tad šis aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs. Priekšsēdētājs, jā, es Piekrītu. Tiešām visām grupām vajadzētu tā kā kontaktēties savos viedokļos. Un visbeidzot sadarbība ar Krieviju. Stadīkungs ir mūsu referents. Nu, viņš sēž šeit prezidija. Paldies priekšsēdētāji. Visbeidzot, Krievija tā varētu teikt. Arī Džordž bija šai sanāksmē klāt. Tā bija ļoti interesanta sanāksme. Mums bija viedokļu apmaiņa, komisijas pārstāvis arī bija klāt, tas, kas atbild par tirsniecības nolīgumu starp PS un Krievi. Tālāk Vladimirs Čizovs vēl runāja. Mēs uzdevām Čizovam jautājumu, vai komisija drīkst palikt šai sanāksmē, un komisija tiešām turpināja piedalīties paliks sanāksmē. Viņš piekrita, ka var. Eh, komisijas eh, pārstāvji bija noraizējušies par mm, sakarā ar Krievijas kursu PTO. Un nebūs nekāds pārsteigums, ja tuvākajā nākotnē būs kaut kādi mm, konkrēti pasākumi komisijas puses, kas vērsti pret um, Krieviju, kaut gan viņi precīzi to ne, neformulē. Bet um, šeit ir īpaši sarežģītie jautājumi sakarā ar jaunām nolīguma sadaļām, e, kas ir aktualizējies kopš, e, kopš Krievija iestāsies, tad tarifi mašīnām, netarifu barjeras un tarifu kvotas, arī SPS pasākumi. Un šeit arī mēs pieminējām jau dzirdēto zirgaļas jautājumu Un mēs uh, atkal apsvērtam to, ka Krievija ir liegus ievest dzīvos dzīvniekus Krievijā, un, tad, un tad atkal radās doma, vai tas nav saistīts ar kādām iepriekšējām idejām. Uh, tad mēs runājam par alkoholu no Eiropas Savienības, Eiropas Savienībai. Tā ir milzīga iespēja tirgot šo lietu Krievijā, tātad alkohols iedzērienu. Bet vēstnieks nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. Es vaicāju, kādas ir importa tarifu kvots, tarifi. Viņš nezināja, bet es uzrakstīju rakstiskā formā, un tiklīdz rakstiski atbildi saņemšu, tad es arī komitejai šo atbildi darīšu zināmu, tad jūs ņemt vērā. Uh, vēstnieks vienmēr divas reizes ir pauda viedokli ka Dūmas pārstāv ļoti daudzi balsoja pret Krievijas iestāšanos PTO. Viņš teica, ka dažkārt ka tā ir ļoti tāda grūta cīņa ar pret kolēģiem, kas atrodas Dumā, jo viņi neatbalsta šo ideju. Nākamā sanāksme ar viņu būs marta. Uh, Būs arī no komisijas puses pārstāvi, kas atbildīgi par energoresursu tirzniecību. Kā jau Čizaukungs, Krievijas vēstnieks, teica, ka vislielākais, teiksim, eksporta produkts ir enerģētiskie produkti. Vai būtu vēl kādi komentāri, kādi jautājumi? Tas. Jā, ir jautājums. Jā, pavisam īss komentārs. Es gribēju apstiprināt to, ko teica Roberts. Un es gribēju teikt, ka pat man šķita pārsteidzoši tad, kad vēstnieks teica, ka galvenā problēma, es te viņu citēju, ir tas, ka galvenā problēma ir sagremot eh, iestāšanos PTO. Nu, ko tas nozīmē sagremot? Bet tā viņš izteicās un eh, jāteic, ka mēs esam nobažījušies par to, kas šobrīd notiek ar Krieviju, bet uh, ceram, ka atradīsim kompromisu, kas būtu nepieciešams, lai varētu virzīties uz priekšu. Es gan esmu noskaņots skeptiski. Uzskatu, ka ir ļoti laba doma nākamajā sanāksmē rīkot uh, tikšanos ar Gazprom un jāteic, ka Roberts šeit uh, dara ļoti labu darbu. Jā, es arī piekrītu bažām, kas ir izskanējušas Es vadīju delegāciju uz Krieviju oktobrī, un es domāju, ka ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc mums uh, būtu jābažīs par Krieviju. Tāpēc es pateicos uzraudzības grupai par to, ka tā novēro situāciju, un varbūt, ka mums izdosies kādā no nākamajām uh, Eh, no nā, nākamajā laikā atrisināt grūtības, kas mums rodas ar Krieviju, jo tās ir pārāk svarīgas, lai netiktu risinātas. Vēl bija arī uzraudzības eh, grupa Indijā, bet Marija Vadīja, kura ir mums izcila referente, uh, nevarēja palikt ilgāk šajā sanāksmē. Es viņu satiktu, satiku rīt no rīta, un viņi devās uz Barcelonu nelielas ķirurģiskas operācijas veikšanai, tāpēc viņai ir pienācīgs attaisnojums, bet nākamajā sanāksmē viņi pastāstīs par jaunāko notikumu attīstību, un es domāju, ka mums viņu vajadzētu uzklausīt, jo viņa savā sanāksmē tikās arī ar Garcijas kungu, kurš ir galvenais sarunu vedējs Eiropas uh, Savienības sarunās ar Indiju. Un jūs zināt, ka bija pamatotas bāžas saistībā ar asociācijas nolīgumu ar Indiju. Un tāpēc es domāju, ka pie tā mums vajadzētu atgriezties mūsu nākamajā sanāksmē. Vai kādam būtu kas piebilstams vai jautājums? Ne, tādā gadījumā atļaušos izteikt divus komentārus. Uzraudzības grupas, manuprāt, ir šīs komitejas ļoti veiksmīga iniciatīva, jo komitejai pilnā sastāvā nav iespējams izdarīt tikpat veiksmīgi to, ko dara šīs uzraudzības grupas. Tās apkopo informāciju, zināšanas, un tās ir gatavas uz visiem iespējamiem scenārijiem. Tās ir gatavas arī ātri reaģēt situācijā, kas uh, strauji mainās. Un otrkārt, tās ļoti labi strādā. Galvenokārt ļoti labi. Un tāpēc es gribētu pateikties visiem referentiem un ēnu referentiem. Uh, gribēju izteikt aicinājumu aktīvāk apmeklēt sanāksmes. Politisko grupu pārstāvi gal galā tur ir, koordinatori ir, bet ja mums ir tik svarīgi viesi kā galvenie sarunu vedēji, cilvēki no ārējām struktūrām, tad es domāju, ka ēnu referentiem jau nu vajadzētu arī pacensties ierasties kaut vai tikai, lai izrādītu cieņu mūsu viesiem, lai cik svarīga arī nebūtu pastāvīgo referentu loma, arī ēnu referentiem ir zināma loma. Tāpēc pateicos jums visiem un uzklausīsim citu uzraudzības grupu ziņojums mūsu nākamajā sanāksmē. Nākamais a, punkts darba kārtībā ir koordinātora sanāksme, un tie, kuri nav, tiem, kuriem nav tiesību būt klāt šajā panā, sanāksmē, aicinu jūs atstāt zāli, un pašlaik mēs izsludinām desmit minūšu īsu pārtraukumu, lai grupu koordinātori varētu sagatavoties koordinātoru sanāksmē.